Now, uh, colleagues... Tālāk, godātie kolēģi, mēs pārējām pie balsu skaidrojumiem. Pirmām kārtām balsu skaidrojumu par Delvokunzes ziņojumu par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu akceptēšanu. Balsu skaidrojumiem pieteikušies vairāki deputāti, pirmais no tiem - Džambatskī kungs. Lūdzu, jums vārds. Благодаря ви, госпожо